priekšsēdājs saņēmis no ECR grupas uh, izmaiņas uh, delegāciju sastāvā. Uh, tas ir minēts iepriekšējās sanāksmes protokolā, ja nekāda iebildumu nav.